termiņi noteikti ir septiņi gadi, nevis pieci vairs. Un uh, arī garantijas vēlamies uzlabot un darba drošību un tiesības streikot. Paldies! Paldies Sarakjānī kundzei. Tagad uzklausīsim Eiropas komisiju, kuru pārstāv priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallas Lodz.